Un mūsu nākamais darba kārtības jautājums ir mutisks jautājums komisijai un padomēji par stāvokli vidusjūrā un nepieciešamību pēc vispārējas ESPS migrācijai. Pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteja un debašu sākumā došu vārdu jautājumu iesniedzējiem Klodam Moraisam. Lūdzu. Mikro. Priekšsarētāji kolēģi, konteksts šim mutiskajam jautājumam nevar būt vēl svarīgāks. Komisārs Europols piedalīsies pirmajās debatēs, te no padomas ir Gacīkungs, Itālijas prezidentūra, Mare Nostrum, operācija Triton tik daudz cilvēki strādā, lai glābtu migrantus vidus jūrā, bet, diemžēl, 3000 e, migranti ir noslīkuši šogad vien. Un šodien mēs uzklausījām pāvestu, kurš sacīja, ka mēs nedrīkstam ļaut vidusjūrai kļūt par tādu kā kapsētu, bet mums ir nepieciešams arī uh, kopīga vispārēja pieeja migrācijai, ievērotu arī migrantu cieņu. Runājot tika par cēloņiem un sekām migrācijai. Un balsoties uz savu pieredzi, mēs tad arī uzdodam šo mutisko jautājumu, jo šī nav pirmā reize, kad mēs runājam par to pēc daudziem, daudziem citiem mutiskajiem jautājumiem tas notiek. Kolēģi, mums ir, protams, instrumenti, lai mēs varētu rīkoties. Savas rezolūcijas eh, pēdējā rinkopā mēs runājam par kopīgu patvērumu eh, sistēmu, cik mums ir bijuši trilogi, cik daudz tiesību aktus mēs esam sastādījuši. Protams, ka mums ir šie instrumenti. Jautājums ir par solidaritāti, par politisku rīcību vēlos sacīt komisijai un padomē šodien, un it īpaši Gatsīkungs padomē. Nevis prezidentūrai, jo tur ir Mare Nostrum, 150 tūkstoši izglābti, bet gan padomē, kas neīsteno kopīgo eh, Eiropas Savienības eh, patvērums sistēmu. Mums trūks solidaritātes, un tāpēc arī mēs dzirdējām to, ko sacīja pāvests. Uh, Pirmā daļa no mūsu mutiskā jautājuma, ko es uzdevu jums, ir tas, ka mēs esam pārgājuši no Mara Nostrum uz Traitonu. Paplašinot eh, Frontex eh, pilnvaras, mums ir nesakritība ar Traitonu akciju. Ja dalību valstis nesadarbojas eh, un nav šīs logas sadalījuma, tad sistēma nedarbojamas uzsvers ir uz eh, likumīgiem maršrutiem. Tad atkal, ko tas īsti nozīmē? Kopīgā pārvietošanas politika. Es apmeklēju Milānā notiekošo tieslietu iekšlietu padomi, un tur netika runāts par patiesu pārvietošanas politiku un uh, slogu sadalījumu, jo tas netiek vienlīdzīgi sadalīts. Runājot par kontekstu, daudzi kolēģi runās par kontekstu un atcerieties, darbie kolēģi, ka neskaroties uz uh, krīzi, desmit lielākās valstis, kas saņem vislielākās e, migrantu plūsmas, ir attīstītās valstis. Un neviena no tām, uh, tās ir jaunatīstības valstis, neviena no tām nav Eiropas Savienības valsts. Jā, mēs esam pietiekam dāsni, bet tās ir citas valstis, kas uzņem vislielāko slogu. Atcerēsimies eh, komisijas priekšsarētāju Junkeru, kurš runāja par eh, citiem eh, migrācijas kanāliem. Ko tas nozīmē? Atcerēsimies un padomāsim, ko tas nozīmē. Ārkārtas fondi, jā, patvērumu sistēma un cilvēku kontrabandas apkarošana, uzņemšanas procedūras, tas viss ir ļoti svarīgi. Bet svarīgākais ko es vēlos uzsvērt komisijai un padomē, un tīpaši padomē, ir tas, ka mums ir jāīsteno vienotā patvērums sistēma. Motiskais um, jautājums tiek uzdots nevis tāpēc, ka parlaments nebūtu izdarījis savu darbu, bet uh, ar kolēģiem Lībe komitejā es kopīgi vēlētos ierosināt pateikt padomēji, īstenosim to, kas mums jau ir, apturēsim to, ka cilvēki mirst vidusjūrā, tāpēc, ka tas nav izdarīts. Ir nepieciešams spiediens uz padomi, lai tiktu izmantoti tie resursi, kas ir mūsu rīcībā un tiktu izmeklēts notiekošais. Lai būtu pārliecība, ka ir izdarīts viss iespējamais, ka lai nāvs gadījumu vidusjūrā vairs nebūtu, lai mūsu patvērums sistēma būtu tāda, kā to vēlējās parlaments un lai attaisnotu to, kas šodien tiek satīts, sacīts par morāli. Priekšsarētāji, paldies! Tagad dodu vārdu padomus pārstāvim Gozīkums. Grazie, grazie, prezidents. Paldies, priekšsarētāji. Sākumā teikšu paldies Morais kungam par šī jautājuma aktualizēšanu. Tas ir prioritārs jautājums. Tas ir daļa no mūsu sešu mēnešu prioritātēm, kamēr Itālija ir prezidējošā valsts. Un tā ir daļa arī no Junkera komisijas plāna. Tātad tie ir jautājumi, kas ir likumdošanas aktu eh, sarakstā 2015. gadām. Un tas ir svarīgi, jo tas ir viens no eh, tematiem, kur Eiropas Savienība var parādīt savu pievienoto vērtību. Tātad eh, runai par imigrāciju. Jo tas ir fenomens ar pārobežu ietekmi. Un šādā ietekmē nepieciešama saskaņota integrēta pieeja, plaša pieeja visā Eiropas Savienībā. Mēs ļoti eh, daudz strādājam šajos sešos mēnešos, lai tiešām pavirzītu lietas uz priekšu. Attiecīgais pāns līgumā par solidaritāti kļūtu par realitāti. Tas ir politisks princips un saistošs mērķis Eiropas Savienībā. Mums ir daudz vairāk jāstrādā, eh, daudz vairāk jāsadarbojas padomēji, komisijai un Eiropas parlamentam. Jautājumā tās, tā autors eh, runā tieši par vidusjūru. Jūs zinat, Morājas kungs, ka mums bija 37 operācijas e, piecos sektoros, sadarbojoties vairākām valstīm. Tik, cīņa pret organizēto noziedzību un cilvēku kontrabandu, e, robežu uzraudzības, robežu apsardzības stiprināšana, palīdzības pasākumu vidusjūrā, atbalstām dalību valstīm, kas izjūt lielu migrācijas spiedienu Tas viss darbojās un padomu regulāri saņem atskaitas. Tā, šī informācija ir sniegta arī Eiropas parlamentam, bet uh, ar to vien mums nepietiek. Mēs piekrītam. Piekrītam tam, ko sacīja deputāta kungs. Vidus jūrai noteikti nevajadzētu kļūt par kapsētu. varbūt vienīgi par mūsu vienaldzības kapsētu. Mums ir jāīsteno programmu, kuru pieņēma 10. oktobrī Luksemburgas sanāksmē padomu, kur ir runa par migrācijas plūsmu labāku pārvaldīšanu, par strateģisku pieju reaģēšanai Un tur ir trīs galvenās ases. Tās mēs esam noteikuši kā prioritātes savai prezidentūrai. Ārēju robežu pārvaldīšana, pēc gadiem ilga darba un atbildības, ko Eiropa ir nesusi šī principa īstenošanā, tagad ārējās robežas nebūs Eh, Polijas vai Spānijas vai Itālijas, tās ir kopīgās Eiropas Savienības ārējās robežas. Un kā kopīgām robežām tam ir nepieciešama kopīga pieeja, kopīgas iniciatīvas. Un tieši tādēļ operācija Tritons, ko jūs pieminējāt, tiek īstenota, bet ar to nav pietiekami. Ir nepieciešams to papildināt ar efektīvu sadarbību ar trešām valstīm dialogu uzsākšana ar tranzītu valstīm. Tas būs, protams, atkarīgs no prezidentūras, bet tas ietvers arī noteikti Ziemeļa Āfriku. To ir jāsasaista ar ekonomisko sadarbību un tirdzniecības sadarbību. Varam to paplašināt arī uz Zemsahāras Āfriku. Tā ir viena no jomām, kur mēs strādājam prezidentūrā, un arī uz Āfrikas ragu to vajadzētu paplašināt. Tās ir uh, Eh, tās eh, jomas, kur šādu pieeju var eh, īstenot tieši Eiropas Savienība. Bet tas, kas ir padarīts līdz šim, nav pietiekami. Ir jāstrādā daudz smagāk, lai pārliecinātu tranzītu valstis, izcelsmes valstis, lai panāktu taustāms iegūms migrācijas plūsmu pārvaldībā. Un trešā joma, ko jūs arī pieminējat, Marais kungs, ir sniegt atbalstu Eiropas patvērumu sistēmai. Kā prezidentūras pārstāvis es nevaru varbūt detalizēti iedzināties jūsu pieminētajās dažās lietās, kā pārkāpuma procedūras pret atsevišķām dalību valstīm. Un Un, protams, e, likumdošanas priekšlikumu iniciatīva ir komisijai, bet varu teikt, ka progress Itālijas prezidentūrā, e, prezidentūras laikā pie šī jautājuma ir sasniegts. Ir samazināts e, atkāpju iespējamības. Tāpat arī regulās, kas saistīts ar Dublinas sistēmu Dažas no tām nesaņēma pilnu atbalstu padomē, tur ir vairākas lietas, pie kurām vēl jāstrādā, bet ir jāizmanto iespējas, kamēr tās ir. Tāpat arī par migrācijas jautājumiem un nepilngadīgām personām, kas ceļo bez pavadījuma. Tāpat arī agrās brīdināšanas sistēma, kas ir nepieciešama, Mums ir jākoncentrējās uz sistēmas integrāciju un paplašināšanu, lai nodrošinātu, ka visi administratīvie pasākumi ir uh, tādi, kas darbojas efektīvi, lai mums būtu tiešām efektīvi strādājoša patvērumu sistēma Eiropas Savienībā. Un tad mums ir nepieciešams arī atjaunot zudušo uzticēšanos starp dalību valstīm pēdējos gados. Dažas dalību valstis ir atstātas praktiski savā vaļā pašam tikt galā ar milzīgo migrācijas spiedienu, kaut gan tā ir mūsu visu problēma. Līdz ar to šobrīd trūkst uzticēšanās starp dalību valstīm. Mums ir jāsadarbojās, jānodrošina labāka darbība pie robežām, tāpat arī labāka patvēruma sistēma, un arī dalību valstīm ir jāuzlabo savas nacionālās patvēruma sistēmas. Tikai tā mēs varam atjaunot šo uzticēšanos uh, Tad ir priekšnosacījumi jaunai imigrācijas politikai. Kā prezidējušā valsts šajos sešos mēnešos esam nākuši klajā ar sastarpējās atzīšanas ideju. Vēl neesam panākuši vienošanos par to, bet tas ir viens no um, veidiem, kā reaģēt uz uh, nepieciešamību izveidot šo sistēmu. Mums arī jāsāk atkal uzticēties vienam otram. Ja mums nav šī savstarpējā uzticēšanās, tad mums nebūs kopīga migrācijas politika, un tā mums ļoti ir nepieciešama. Paldies! Tālāk vārds ir eh, komisārs eh, Avramopoulos. Uh, thank you, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie deputāti. imigrācija. Vienmēr bija um, iekšlietu uh, portfelī, bet uh, šobrīd gan tīri simboliski, gan pragmatiski tā tiek skatīta. Un gribu arī pateikties Morais kungam par uzdoto jautājumu, kas dod iespēju runāt par šiem jautājumiem šodien. Un arī atsaucoties uz pāvesta Franciska šorīt sacīto, piekrītot, ka viņa spēcīgais vēstījums ir ticis uzklausīts. Es eh, kā neesmu tiešā veidā atbildīgs pār šo portfeli, tajā pašā laikā apzinos, kā mūsu priekšāsošiem uzdevumam risinājums nav viegls, taču pastāv liela politiska grība. Jūsu ekstensīvie jautājumi apliecina to, cik liela izaicinājuma ir tie, ar kuriem Eiropas Savienība saskaras migrācijas un patvērumu sakarā. Mēs saskaramies ar viss lielāko migrācijas spiedienu pie ārējām robežām kopš Balkānu krīzes laikiem. Ir jāveido integrēta pieeja, kur aptvērtu visas jomas, taiskaitā ārlietu un drošības politiku. Ir nepieciešams atjaunot un veidot vairāk savstarpējas uzticības, lai varētu veiksmīgi vērsties un risināt šos izaicinājumus sadarbībai, eh, piedaloties gan atsevišķu dalībvalstīm, gan Eiropas Savienībai kopumā. Ir jābūt solidāriem Eh, solidaritāte ir pamats, uz kura mēs varam veidot kopīgu Eiropas patvērumu sistēmu ar kopīgiem standartiem un tiesībām imigrantiem. Daudzi rīki solidaritātei ir izveidoti, tādi kā finanšu solidaritāte un vadlīnijas, ko gatavo attiecīgās aģentūras Eiropas patvēruma uh, aģentūru Frontex komisija strādā pie šiem jautājumiem un turpinās strādāt pie tiem. Mums ir agrīnās apziņošanas mehānisms un arī iespējas, ko mums dod Dublinas trīs regula. Daži no šiem rīkiem jau ir sev apliecinājuši mums ir turpmāk jātīsta un jāizmanto tie visi pienācīgā veidā. Solidaritāte iet roku rokā ar atbildību. Dalībvalstīm ir jāuzņemas pilna atbildība eh, pār sistēmas darbību. Kopīgas Eiropas patvērums sistēmas ieviešana ir absolūta prioritāte. Komisija cieši sekos tam, kā dalība valstis to ievieš un atbalstīs dalību valstu pūliņus. Komisija atbalstīs dalību valstis arī praktiskajā sadarbībā konkrēti caur EASO. Mēs arī rēķināmies ar NVO, uh, iesaistīšanos un arī tādas kā starptautisko, starptautisko partneru sadarbību, taiskaitā apvienoto nāciju eh, bēgļu komisarijā. Tu. Atsevišķi instrumenti jau ir gatavi, piemēram, Dublin 3, bet citi instrumenti būs eh, pieejami nākošā gada jūlijā. Es šobrīd neredzu vajadzību pēc eh, lielām izmaiņām patvērumu sistēmā tuvākajā nākotnē. Tomēr jāatzīst, ka kontrabandai un cilvēku kontrabandai ir kopīgi elementi, taču tie ir atsevišķi no, noziedzīgi nodarījumi, kuriem ir jāmeklē piemērotas reakcijas cīņa pret eh, cilvēku tirzniecību, tai ir jābūt koncentrētāji uz eh, vēršanos pret cilvēku kontrabandistiem, ja atbalstot upurus, ir jāveic at, attiecīgas eh, parādības iekšlietu līmenī. Preventīvais darbs ir prioritārs un dalībvalstīm ir jāveic juridiska darbība, lai mazinātu pieprasījumu pēc jeb kādas eksploatācijas formas. Vēršoties pret upuru izmantošanu, vēršoties pret tiem, kas izmanto šādus uparus. Aizvien pieaug kontrabandas apjomi, mums ir jāveido asākā reakcija vajājot tos, kas ir atbildīgi par šiem pārkāpumiem. Eiropas Savienības plāns, kas ir iecerēts, lai vērstos, pre, vai, lai vērstos pret cilvēku kontrabandu un kontrabandas tīkliem, ieskaitot izmeklēšanas kapacitātes, kriminālo vajāšanu, preventīvās darbības, ir nozīmīgs, tāpat ir jādomā par informācijas kampaņām un pastiprinātām operācijām ar sadarbībā ar trešajām valstīm, rieģējot uz migrācijas spiedienu uz robežām un cilvēku kontrabandu. Ir jādomā par pastiprināt Frontex lomu Un jāapzinās, ka tikai dalībvalstu uh, rīcībā ir robežsārga un nepieciešamās iekārtas, lai īstenot šīs aktivitātes. Tālāk runājot par trītonu operāciju, tās uh, termiņš ir paredzēts atkarībā no situācijas, un komisija tai E, cieši sekoju, taču lēmumu pieņem aģentūra un iesaistītās dalībvalstis. Tiek lēstas izmaksas 2,9 miljoni e, e, mēnesī, lai uzsāktu aģentūras darbību. Tika sniegti 3,9 miljoni no komisijas tiešo transferu ietvaros no iekšējās drošības fonda. Komisija apzinās, ka parlaments ir piedāvājis rezervē piedāvāt 20 e, miljonus nākošā gada Frontex e, budžetam, un mēs cerīgi raugāmies uz galīgo parlamentu un padomas lēmumu šajā sakarā. Atpakaļ uzņemšana pagaidām ir Un apvienošanās eh, pagaidām ir vienīgais eh, juridiskais rīks, lai mazinātu nastu uz uzņēmēju valstīm. Komisija turpina mudināt dalībvalstu palielināt kvotas un uzsākt uh, Eh, pārcelšanos tām, eh, kas vēl nav to īstenojušas. Bet vēl aizvien nav visi elementi ņemti vērā dalībvalstis, kurās ir visvairāk spontānu patvērumu eh, pieprasījumi. Ir arī tās, kuras pārvieto visvairāk bēgļu. Komisija ir iecerējuši šo jautājumu risināt. Vakar manos eh, dienestos notika pirmās diskusijas ar dalībvalstīm par iespējamu uh, eh, mehān, darbības mehānismu paredzēšanu. Komisija ir iecerējusi pētīt jaunus veidus, konkrēti runājot par jaunu pieju huma, humanu, humanitāro vīzu izsniegšanai tiem, kuri vēlas uh, doties uz Eiropu, tie, kuri lūdz patvērumu Eiropā, aizsardzību Eiropā, jāapzinās, ka šis ir visai jūtīgs jautājums. Par legālo imigrāciju runājot, saprotamu demogrāfisko citu iemeslu dēļ Eiropai ir jārisina Eh, problēmas gan saistībā ar novecošanos, gan ar nepieciešamajām prase, prasmēm, un šajā sakarā mēs sadarbojamies gan ar sociālajiem partneriem, gan ar uzņēmumiem. Pirmais solis būs pētīt esošo politiku un skatīt iespējas, lai varētu strādāt efektīvi. Godējumie deputāti! Atbildi uz daudziem izaicinājumiem iekšlietu jomā ir saistām ar attiecībām ar trešajām valstīm. Mums ir jāuzlabo saiknes starp Eiropas Savienības iekšējām un ārējām politikām un jāliek uzsvars uz nepieciešamību veidot ilgtermiņu pieeju, pie, kas risina imigrācijas problēmas un arī šajos, eh, šajā ietvarā mums ir jāmeklē atbildi ne tikai uz nekavējošu ārkārtas situāciju, bet arī jāstrādā pie visaptverošas struktūrālas pieejas, lai varētu risināt pieaugošo migrācijas spiedienu. Konkrētāk runājot, Eiropas Savienības eh, pieeja ir veidot visaptverošu eh, politisku ekonomisku stabilitāti, attīstības un drošības as, aspektos, kā arī politiskus un operatīvus instrumentus. Šādi tādi jautājumi kā imigrācija, patvērums, krīzes pārvaldība, humānā palīdzība, attīstība, tirzniecība, demokratizācija un cilvēktiesības ir jāskata visaptverošā un ko, veidā un vien gabalaini. Mums ir jā, jānodrošina tas, kā E, migrācijas jautājumi tiek iekļauti visos ārējās darbības e, aspektos, tā skaitā attīstību, e, tirzniecību. Tajā pašā laikā mums ir jābūt ticamiem, mums jāsniedz atbalsts, lai mēs varētu nodrošināt partnervalstīs labāku robežu pārvaldību, kā arī mums ir jāstrādā pie uzņemšanas kapacitātes, lai arī partnervalstis varētu izpildīt savas starptautiskās saistības. Tāpat arī ir jāparedz eh, padziļināti, piemēroti katram konkrētajam gadījumam politiskie dialogi, tai skaitā kāda ir ar Maroku, Tunisiju, Jordāniju, un jārisina nelegālās imigrācijas jautājumi jau izcelsmes valstīs, kas ir vislabākais risinājums. Es sadarbojos ar augsto pārstāvu ārlietās Frederiku Morgerīni un strādāju ar kolēģiem, kuri atbild par attīstību, par humano palīdzību. Un visbeidzot, runāt par finansējumu attīstības un sadarbības instrumentu ietvaros komisija strādā pie iniciatīvām par aptuveni 53 miljoniem eiro, kas ir koncentrēti uz imigrācijas un starptautiskās eh, aizsardzības jautājumiem. Aptuveni 14 miljoni eiro no šīs summas ir paredzēti cīņai pret cilvēku kontrabandu un arī paredzēti uh, E, migrācijas jautājumiem. 17 miljoni ir paredzēti darbībām, reģionālā attīstībā, aizsardzības programmām un bēgļiem no vidiem austrumiem, Āfrikas raga un Ziemeļāfrikas valstīm. Eiropas kaimiņa attiecību instruments mobilizējis ir aptuveni 60 miljonus eiro migrācijai un starptautiskajai sardzībai, ieskaitot intervences vidusjūras valstīs. Papildus tam aptuveni 200 miljonu eiro tika piešķirti 2014. gadā, lai rieģētu uz Sīrijas bēgļu krīzi. 2014. un 2020. gada finanšu eh, schēmas ietvaros dalībvalsts un Schengenas valsts saņems vairāk nekā 4,1 miljārdu no visiem eh, eh, fondiem kopā, gan eh, migrācijas, gan bēgļu fonda. Arī valstis, kas atrodas priekšplānā, vidusjūras krastā, Itālija, Malta, Spānija, Grieķija, saņems lielu daļu no šī finansējuma kopumā ap 1,5 miljārdi eiro visā finanšu cikla garumā ārkārtas gadījumiem. 2014. gadam visām dalību valstīm mēs esam paredzējuši 25 miljonus e, patvēruma un integrācijas fondam un 6,5 miljoni iekšējās drošības fondam. Godājumie parlamenta deputāti, cerīgi raugos uz sadarbību kopā ar jums, lai varētu risināt šos izaicinājumus lai varētu izmantot visus līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. Paldies jums liels par uzmanību! Dank, komisār. Paldies komisāru kungam Avramopulus. Sākam debatas. esam zaudējuši tikko 12 minūtes no plānotā laika, līdz ar to es ļoti stingri sekošu laika ievērošanai, un brīvā mikrofona procedūrā būs tikai piecas eh, personas, kuras varēs runāt. Pirmā būs eh, tagad eh, debatēs Holmajers kundze. Priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs, Itālijas prezidentūras pārstāv, kolēģi. Nav nemaz iespējams šajā tematā koncentrēties uz visām lietām, tāpēc es koncentrēšos uz vienu, runājot par bēgļu glābšanu. Komisāra kungs, vispirms atzinība jums par eh, sacīto, tad tā arī parāda eh, šī runa, ko jūs sacījāt, parāda, cik daudz mums ir darāms. Tālāk konkrēts jautājums par sadarbību apkarojot cilvēku tirzniecību. 2013. gadā 42 tūkstoši cilvēku aptuveni ir šķērsoši vidusjūru Šogad tā jau ir pār par simts tūkstošiem. Bojā gājušo skaits ir, eh, tiek lēsts ap trim tūkstošiem. Cik daudz kopumā iet bojā šajā kontrabandistu ceļā, piespiedu darbs, seksuāla izmantošana, slepkavība, tie visi ir eh, skaitļi, kurus mēs pat nezinām. Mēs varam tikai nojaust, cik apjomīgi tas viss ir. Pēdējā laikā mazā, mazinās eh, sieviešu upuru skaits, bet pieaug bērnu upuru skaits. Tieši tādēļ eh, man ir svarīgi, lai tiesības sargājušās iestādes varētu koordinēt, sadarboties un lai mēs labi sadarbotos ar trešajām valstīm. Uh, Un lai šī sadarbība būtu vērsta uz cīņu pret cilvēku tirdzniecību, tepat laikā stiprinot arī humanitāro palīdzību un atverot legālus uh, veidus uh, sniegt humanitāro palīdzību. Cik lielā mērā jūs varat veidot šo sadarbību ties, ar tiesību sargājušajiem iestādēm un aizsargāt uh, cietušos? Paldies Holmajers kundzei, pusotra minūte tālāk Sipels kundze. Paldies! Cīņa ar migrācijas iemesliem ir eh, svarīga, bet eh, tas palīdz eh, tikai ilgtermiņā, ne īstermiņā. Mums ir jārēģē šo izaicinājumu, ir svarīgi norādīt, ka ne jau Eiropas valstis ir tās, kuras uzņem lielāko bēgļu skaitu. Tāpēc ir Vienkārši nepieņemam, ka cilvēki riskē ar savu dzīvību, lai nokļūtu Eiropā un bieži vien arī zaudē savu dzīvību. Mums ir nepieciešams tūlīt pat rīkoties, lai nodrošinātu aizsardzību cilvēkiem, kas bēg no kara un citām briesmām. Ja mums uh, uh, ir vēlme izvairīties no traģēdijām, mums ir jāatver legāls migrācijas iespējas. Dažas valstis eh, nav ar mieru uzņemt bēgļus vispār, dažas tikai uh, atsevišķi uh, bēgļus ir gatavs uzņemt. Mums ir nepieciešams nodrošināt vienmērīgu slogu sadalījumu, tāpēc ir nepieciešams arī obligāta sadalījuma formula, lai Eh, iesaistītu arī tās dalību valstis, kas līdz šim ir izvairījušās no savas atbildības. Un es uzskatu, ka ir nepieciešams ne tikai Grieķiju un Itāliju eh, palīdzēt atslogot, bet arī eh, palīdzēt Vācijai un Zviedrijai, ja beidzot visas dalību valstis uzņemtos daļu no atbildības. Noslēgumā Protams, ka mums ir nepieciešama arī legāli veidi, kā nokļūt Eiropā. Paldies, runātā tiek pārtraukt. Tālāk Kirchhoffkungs. Uh, situation... Priekšātātā situācija ar migrāciju vidusjūrā ir tāda, kas ir viens no lielākajiem traģēdijas punktiem Eiropas vēsturē kopumā. Mums ar respektu par cilvēktiesībām jāpieš pie, šim, pie šī jautājuma. Mums ir ļoti saprātīgi un līdzsvarot jāizsver savu pieeju. Ir būtiski pieaudzis no gada uz gadu to cilvēku skaits, kas mirst vidusjūrā, cenšoties nokļūst Eiropā. Tas nav pieļaujami, tas to nedrīkst tā atstāt. Mums ir vajadzīgs progress, kas ir sasniedzams, bet ne ideālistisks. Vienkārši atbildes nav. Bet kas parlamentam vajadzīgs visvairāk, ir tas, ko prasa Liba komiteja, visaptveroša pieeja, kas ņem vērā visus instrumentus, kas ir Eiropas Savienības līdzībā, rīcībā, lai reaģētu uz šo krīzi. Un te runāju gan par Frontex atbildību, gan par, kam, kas var pa, palīdzēt glābt tos, kas mirst jūrā. Uh, gan arī, protams, ne, nepieciešamība vērsties pret šiem cilvēku tirgotājiem, Mums ir jārisina jautājumi arī ar trešām valstīm efektīvi un spēcīgi. Ir jārisina migrācijas problēmas jau pašā to saknē, jādomā par to, kā var pārvietot cilvēku, saprot, kā nodrošināt atbilstīgu atpakaļatgriešanas politiku. Dalību valstīm jāuzņemas atbildība arī par strauju un tūlītēju dokumentu apstrādi cilvēku ierašanās brīdī. Tas ir ļoti svarīgi, lai tiktu apstrādāti patvērumu pieprasījumi. Nedrīkstam viņus visus sagrūst tikai kaut kādos aizturēšanas centros. Mums ir jāliek pie malas ideoloģija un populisms un jārod pavisam reāls veids, kā atrasināt šīs problēmas. Paldies! Paldies Kirkopkungam, tālāk Vikstroms kundze divas minūtes. Alla minns de tragiska bilderna på de 366 vi... 300 66 balti zārki tika atklāti pēc Lampedūzas katastrofas. Tas, šādi ainas ir vērojamas Lampedūzā katru dienu. Šogad nāves gadījumu vidusjūrā pie Lampedūzas krastiem ir vēl vairāk nekā pagājušajā gadā. Ko mēs esam redzējuši? Pāvests teica, ka nedrīkst pieļaut to, lai vidusjūra kļūtu par milzīgu apbedījumu vietu. Ir jāaptūr cilvēku kontrabandisti ir nepieļaujami. Tas, ka Eiropā ir tik grūti ierasties legālā veidā, un turklāt ir jādomā par legālas, drošas e, iebraukšanas iespējām. Ir ja komisāram jārunā ne tikai ar savu galvu, bet ar savu sirdi, ir jāapzinās šis lielais politiskais izaicinājums, un jaunam komisāram jārīkojas izlēmīgi. Paldies! Paldies, Vikstrēms kundzei! Vai, vienmēr eh, kundzei ir zilās kartīts jautājums, vai jūs to pieņemat? Vikstrēms kundze, vai jūs pieņemat zilās kartīts jautājumu? Lūdzu! Tak så mycket. Eh, jag är ganska ny här i parlamentet, men jag har hela tiden... Esmu nesen parlamentā. Bet es zinu, ka jau Eiropas Savienībā ir juridiskās sistēmas, esam uzņēmuši beigas, bet tu, Cecīlija, vai tu domā, ka vai ir jāuzliek par pienākumu dalībvalstīm uzņemt zināmu eh, cilvēku skaitu, vai varbūt vajadzētu dot viņam iespēju doties atpakaļ. Eh, priekšsēdētāji, es sapņoju par šo jautājumu. Pirms ir, ir 14 valstis, kuras piedalās šajā Eh, izmitrāšanas programmā, atsevišķas no tām pieņem mazāk nekā simts eh, cilvēku gadā. Eiropas Savienība uzņem tikai 7% no visiem bēgļiem. Atvainojiet, bet, manuprāt, legālā migrācija, kā arī eh, kontakta punkti, piemēram, vēstniecībās, migrācijas jautājums būtu lieliski. Ernsts kundze. Komisāra sacītais man neapmierina. Tas ir nožēlojumi, jo patvērumu politika ir izgāzusies Eiropas Savienībā. Un vairāk kā 20 tūkstoši cilvēki, kas ir gājuši bojā pie mūsu ārējām robežām tikai tāpēc, ka vēlējušies nokļūt Eiropā. Uh, viņu piedarīgie ir tie, kas prasa beidzot kaut ko darīt šajā jautājumā. Viņi pat nevar informāciju saņemt par saviem tuviniekiem. Šāda klusēšana ir necilvēcīga. Dalību valstī šāda rīcība ir vienkārši nepieņemama ir nepieciešams pievērsties atkal patvērumu politikai, veicināt to, nevis likt šķēršļus. Mums ir nepieciešama mare nostrum eh, joprojām, lai glābtu cilvēku dzīvības. Tur, kur beidzas eh, Dublinas principi, tur dalību valstīm ir kopīgi jāuzņemās atbildība par bēgļiem. Uh, taisnīgas perspektīvas. Tas ir tas, kas ir nepieciešams. Ne, ne jau par Frontex mums jārunā. Patvērum tiesības ir eh, viena no lielākajiem sasniegumiem jau sākot ar otrā pasaules kara beigām. Cilvēki nesaņem patvērumu un tika uh, nacistiskajam režīmam izdot. Ir nepieciešams aizsargāt cilvēku. To es vēlējos dzirdēt, komisārku. Paldies. Turpinās uh, kolēģi Keller, viena minūte. Paldies! Eiropa nedrīkst ignorēt šo situāciju. Mēs nedrīkstam ignorēt situāciju, ka cilvēki uh, iet bojā vidusjūrā. Šie cilvēki bēg no kara, no vajāšanas, no diskriminācijas. Šie cilvēki cieš no tirzniecības. Uh, Eiropas uh, tirdzniecības sakām. Un viņi dodas šajā bīstamajā ceļojumā. Kāpēc? Jo viņiem nav citas izvēles. Viņiem nav citas izvēles tikai uzticēt uh, savu dzīvību cilvēku kontrabandistiem. Mēs esam šo kontrabandistu sabiedrotie. Mēs dodam viņam iespēju eksploatēt šos nabaga cilvēkus, jo mēs uh, slēdzam durvis uz Eiropu. Ja vēlamies pretoties šiem kontrabandistiem, mums um, jāatver ceļi uz Eiropu. Jau izskanēja komentārs par to, ka mums uh, ir instrumenti, mums ir rīki, kas mums trūkst, uh, ir politiskā griba. Paldies, uh, tagad Agē kundze. Paldies. Izteikšos Ferāras kundzes vārdā, viņa nevarēja būt šeit. Pirms gada notika nelēma Lampedūzā. Un šodien mēs joprojām cenšamies rast risinājumu šai problēmai, kas uh, joprojām pastāv. Mums ir Stokholmas uh, konvencija, mums ir Dublinas vienošanās, uh, vairāk tūkstoši, neskatoties uz to, gājuši bojā, tīpaši. Hmm vidusjūra kļuvusi par eh, šādu masveida kapu. Un um, mums eh, tik tiešām kaut kas jāmaina mūsu migrācijas politikā. Vai mēs drīkstam eh, pārvērst vidusjūru par kapsētu un būvēt mūrus pie mūsu robežam? Mums jāpieņem globalizācijas procesi, mēs esam šīs pasaules daļa un kā likumdevējs esam atbildīgi par šiem procesiem. Jānodrošina legāli migrācijas ceļi patvērumu meklētājiem, ģimenēm un uh, darba meklētājiem. Šis, šī krīzes situācija, uh, krīzes situācijas ietvaros Mums ir parādījušies monstri, šie cilvēku tirgotāji, kontrabandisti, kas uh, rīkojas ar zādzību un izvarošanu palīdzību, kas eksploatē citus. Mēs savukārt varam gūt priekšrocības no šīs situācijas migranti, bieži ir jauni, veseli cilvēki, labi izglītot. Hmm, Eiropai vajadzētu pārakstīt savu likumdošanu, uzskatīt eh, šos cilvēkus nevis par nelegāliem migrantiem, bet eh, par darba meklētājiem, kas var bagātināt Eiropu. Paldies, Salvīnīkungs! Paldies, priekšsādātāji! Man šķiet, eh, tas ir liekulības templis. Mums jāpalīdz uh, cilvēkiem, kas bēguļo no kara un diskriminācijas. Es mm, nezinu, vai jūs par arabu pavasari runājat. Mm, paskatieties, kas notiek Briselē, kas notiek ar Māra Nostrum operāciju. Lielbritānija teica, ka nepiedalīsies Eiropas Savienības operācijās. Nu, tad Lielbritānija ir mazāk liekulīga. 150 tūkstoši bēgļu nonākuši Itālijā. Tikai 10% ir bēgļi. Pārējie eh, ir eh, migranti, nelegāli migranti. Ja jau mums ir robežas, tad šīs robežas ir jāaizstāv. Es to atkārtošu. Atkārtošu tik ilgi, kamēr man sadzirdēs. Tagad vienkārši, ir, bija, vienkārši bija aplaudēt pāvestam Franciskam, kad viņš te uzstājās ar runu. Bet, kad jāsameklē eh, līdzekļi robežu uzraudzīšanai, kad jāatbalsta Eiropas pilsoņi daudz vairāk nekā migranti, tad mēs to nevaram. Salvīnī kungs, eh, jūs atbildēsiet Faronkungam, viņam ir jautājums. Lūdzu, Feronkungs. Priekšsēdētāji kungs, Sovinī kungs. Francijai un Lielbritānijai ir milzīga atbildība, destabilizējot situāciju Lībijā. Un tagad mums ir šī migrantu situācija vidusjūrā. Vai Eiropā jākļūst par mašīnu, par iekārtu, kas Uh, vairos uh, nelegālo migrantu populāciju? Atbilde. Eiropas pilsoņi nevar būt atbildīgi par um, atsevišķo valstu migrācijas politiku. Sīrijā tika uh, bombardēti reģioni, kur nebija ienaidnieku. Tas notika kļūdas pēc. Es uzskatu, ka tas, kas tur notiek, neatbilst Eiropas pilsoņu interesēm. Paldies Salvīnī kungam tagad Mecola kundze. Pusotra minūte. Paldies! Pēc eh, Lampedūzas traģēdijas mēs vienojāmies par rezolūciju imigrācijas jautājumos vidusjūras reģionā. Šis dokuments bija paredzēts, ka tā būs kā ceļakārta, kas dos mums iespēju visaptvarošā veidā risināt imigrācijas jautājumus. Un mēs solījām, ka vidusjūra nekad nedrīkst būt jūra, kurā noslīgs cerības, un arī eh, pāvests šorīt par to runāja. Ir pagājis gads, un atkal te nu mēs esam. Mums ir nepieciešams pārmaiņas, pārmaiņas, kas kaut ko tiešām reāli izmaina. Ja nē, tad mēs vienkārši mm, nepildam savus pienākumus. Mēs aicinām uz labāku sadarbību, lai varētu risināt šīs problēmas dažādos aspektus. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs visaptarošā veidā varam risināt šos jautājumus. Mums nevajag domāt par konkrētu rīcību, kas ir vienkārši kā elementi sarakstā, kas jāizpilda viens pa vienam. Šīs darbības ir jāveic vienlaicīgi, ja mēs gribam panākt patiesus un ilgstošus risinājumus. Mēs aicinām jūs, komisāru, un īpaši dalību valstis veikt darbību, konkrētu darbību solidaritātes garā. Un jā, ja mums nepieciešams atkal pārunāt Dublinas sistēmu, tad darīsim to. Lūdzu, neaizveriet šīs durvis, komisārs kundze. Nepieļausim situāciju, kad mēs atgriežamies atkal šeit gadu vēlāk un atkal tikai paužam bāžas, ka nekas nav darīts un joprojām iet bojām cilvēki. Mēs tagad strādājam pie citas rezolūcijas. Mēs nevaram vairāk pieļaut, ka mūsu pašu solījumi netiek uh, uh, turēti. Un es ceru, ka par šo jautājumu mēs balsosim decembrī. Paldies! Paldies! Tālāk vārds uz pusotru minūti kolēģei Kienge. Signor Presidente, Priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienība ir spērusi būtiskus soļus, lai nodrošinātu vienodu, vienotu patvērumu meklētāju sistēmu, bet ņemot vērā pēdējo gadu krīzi, un tā ir ļoti smagi skārus valsts vidusjūras reģionā. Tas nebūs Frontex vai operācija Triton, kas tiks galā ar šīm milzīgajām migrējošām plūsmām vairāk 80% Sīrijas eh, bēgļu iegūst politisko patvērumu un līdzīgi rādītāji ir attiecībā uz eh, citu uh, nacionalitāšu bēgļiem, piemēram, no Afga Afganistānas vai arī tiem, kas uh, ierodas no Ziemeļāfrikas. Kāpēc viņiem ir tik grūti tikt iekšā Eiropas Savienībā? Kāpēc mēs nevaram dot viņiem atkal cerību? Nodrošinot Eiropas procedūru patvērumu meklēšanai, tūkstoši šo cilvēku, kas uh, cenšas šķērsot uh, vidusjūru. Viņiem ir nepieciešams šīs vērtības, uz ko ir balstīta Eiropas Savienības solidaritāte un valsts līdzatbildība. Priekšsēdētāja laiks ir pienācis dalību valstīm harmonizēt uh, procedūru attiecībā uz uh, bēgļiem Eiropas Savienības teritorijā. Komisijai ir jāuzņemās sava līguma Uh, sarga loma un tā nedrīkst uh, uzsākt uh, soda normas, ja netiek ievērots pašreizējais tiesību akts. Paldies Kianģa kundzei un tagad pusotra minūte Hala Aho kungs. Priekšsādātāji, šī gada pirmo astoņu mēnešu laikā turpat vai 120 tūkstoši nelikumīgu migrantu ceļoja no Lībijas uz Itāliju. Tas ir apmēram sešreiz vairāk nekā 2013. gadā. Mare Nostrum operācija ļoti būtiski uzlaboja rādītājus un arī pieaug traģēdiju skaits. Neskatoties uz riskiem, šis brauciens pāri jūrai šķiet ļoti pievilcīga iespēja migrantiem, jo tad, kad viņi nonāk Eiropā, tad ir liela iespēja, ka viņi iegļūs, iegūst kaut kādu veidu uzturēšanās atļauju un viņi, viņiem ir tiesības uz ģimenes atkal apvienošanos, pat ja pilnībā netiek izpildīta patvērumu piešķiršanas kritērija. Mums ir jārisina, jādomā par šiem pievelkošajiem labumiem, jādomā par uh, sekundāro aizsardzību, ģimenes atkal apvienošanu, sociāliem uh, iegūmiem, jādod signāls, ka riskēšana ar savu dzīvību un maksāšana cilvēku kontrabandistiem, ka tas nav tā vērts un tas neattaisnosies. Protams, Šādus pasākums jākoordinē Eiropas Savienības līmenī. Pagājušā gadā Zviedrija saņēma divreiz vairāk patvērumu pieprasījums nekā uh, Itālija, Vācija piecreiz vairāk. Šāda veida labākās vietas meklēšana ir pret Dublinas mehānismu principiem, un tas grauj Šengenas uh, telpas uh, vienotību. Priekšsādātājums ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija jā, tad juridisku ceļu atvēršana uz Eiropu nav pieņemama, jo Eiropas uh, valstis nevar beztermiņā pieņemt šādu migrācijas vai legāls vai nelegāls imigrācijas politiku. Paldies. Paldies. Hala Ohu kungam. Uh, Krīsbeks kundze nākošā. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mēs konstatējam traģēdijas, ir bojājiet simtiem un tūkstošiem cilvēki. Un šorīt par to jau runāja pāvests, kas runāja par vidusjūru kā par tādu kapsētas jūru. Un šovakar atkal mēs no jauna konstatējam šo faktu, ka mūsu migrācijas politika nedarbojas pietiekami labi, nu, to varētu noteikti teikt. Mums ir nepieciešama globāla stratēģija, ja mēs saprotam, ka tā mums ir nepieciešama. Jūs, komisārs Kundze, runājāt par politisko grību. Mēs no jums sagaidām to, ka jūs tik tiešām uh, uzturēsiet šo signālu, šo spiedienu, un uh, lai Eiropas valstis uh, veiktu tādus patiesus, reālus uzņemšanas pasākumus, un lai tik tiešām tika paust šī Eiropas solidaritāte, lai mēs uzņemtos savu atbildību un kopīgi dalītos šajā atbildībā, kā jūs teicāt. Man nav daudz laika izteikties, bet izstrādājot šo visaptverošo stratēģiju vidusjūras reģionam, īpaši uzmanība jāpievērš tieši uh, bērniem, mazgadīgiem. Runātāja tiek pārtraukta. Paldies, Krīsbeks kundzei, saka priekšsēdētājs. Nākamais uh, Spinelī kundze. Vorrei richiamare l'attenzione Paldies priekšsādātāji. Es gribētu piesaistīt jūsu uzmanību divām deklarācijām, diviem uh, izteikumiem. Itālijas uh, iekšlietu ministrs uh, atsaucās uz Mare Nostrum un Frontex. Bez uh, šiem pasākumiem Itālija nespētu vairāk ko darīt, lai glābtu cilvēkus jūrā, un tāpat arī apvienotās karalists uh, imigrācijas uh, ministrs teica, ka glābšanas pasākums vidusjūras reģionā ir jābeidz, jo tas tikai veicina šo migrantu plūsmas. Tā tad divi šie paziņojumi, divas deklarācijas. Un es domāju, ka tas principā ir noziegums pret Eiropas uh, civilizāciju, tas ir pret uh, jūras likumiem, pret uh, tiesībām uz dzīvību, tas viss ir uh, tā kā tikai burtus papīra, kas neko nenozīmē. Mēs nedrīkstam uh, pieļaut šādas masveida slīkšanas. Mēs nedrīkstam tās radīt, veicināt. Mēs zinām, ka Atēnās eh, šobrīd ir cilvēki, kas ir pieteikuši bada streiku. Mums ir jāpasargā cilvēki no šādas slīkšanas jūrā, no kuģa bojājas, un mēs būsim ļoti liekulīgi, ja mēs neatzīsim šīs vajadzības. Paldies, saka priekšādātājs Spinelī kundze un Šabājas kundze vienu minūti. Priekšsēdētāji, komisāri, padomas pārstāvi. Vidusjūras reģions ir bijusi kapavieta jau gadiem, kopš Eiropas Savienība noslēdz savas robežas, un daudz ir gājuši bojā mēģinot nokļūt Eiropas Savienībā. Mēs jau esam pieredzējuši migrācijas politikas holistisko pusi, un mēs labprāt apturētu imigrantus no ierašanās eh, pie mums. Uh, Mēs jau esam mēģinājuši to darīt. Frontex ir mūsu atbildi cilvēku e, pārvadātājiem, bet īstenībā mums vajadzētu veidot legālus migrācijas ceļus, un um, pašreizējā situācija ir satraucoša. Mums ir jāsamierinās ar to, ka daudzi mēģinās šeit iekļūt, bēgot no kara un nabadzības. Man ir prieks dzirdēt, ka arī komisārs pieminēja šo jautājumu. Uh, Es domāju, ka mums ir vajadzīga obligāta sistēma, kurā visām dalību valstīm būtu jāuzņems viņu atbildības daļa. Paldies! Tālāk Batena kungs uz vienu minūti. Paldies! Britu valdības neapdomīgā politika atbalstīja dumpinieku grupas, kas vērsās pret viņu valdītājiem, bet, diemžēl, šī jaunie spēki izrādījās vēl barbariskāki nekā tie, ko viņi tiecās aizstāt. Ja mēs vēlamies šai problēmai holistisku pieeju, tad mums ir jāatzīst eh, galvenais cēlonis, un cēlonis ir fundamentālistiska interpretācija islāmistu ideoloģijai, eh, kurai piemērs ir islāmistiskā valsts, Un, protams, ka arī tādām bagātām valstīm kā Saudārābija ir jārisina šie jautājumi. Šīm valstīm vajadzētu uzņemt bēgļus, jo tām ir tāda pati kultūra un tāda pati reliģija. Paldies, Betena kungam, vairāk uz pusotru minūti, Sīnā Dīnas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam pieredzējuši to, ka cilvēki piesaka badu streiku Grieķijā. Viņi meklē darba vietas, viņi meklē zāles, viņi vēlas medicīnisko aprūpi, un tieši tāpēc viņi ir pieteikuši bada streiku. No Pakistānas, no Sīrijas un citām valstīm ierodas ārkārtīgi daudz cilvēku, un 500 cilvēku ir pieteikuši badu streiku, viņi ir no Sīrijas, Viņi atrodas eh, Grieķijā konstitūcijas laukumā Atēnās, un eh, situācija Atēnās ir tieši tik ļoti pasliktinājusies, un tas notiek Eiropas Savienībā. Varat būt droši, ka tad, ja mēs turpināsim pašreizējo nelegālās imigrācijas politiku, Grieķija un citas valstis dienvidos pieredzēs līdzīgas problēmas. Mēs nevaram pievērt acis uz Dublinas divi konvencijas negatīvajiem uh, efektiem. Mums ir jāraugās uz mūsu robežām, nevis vienkārši jāveic maksimalistiski pasākumi. Pastāv brīva kapitāla kustība. Uh, Un es neticu, ka Eiropas Savienība vēlas, lai tajā ierastos vēl vairāk cilvēku. Paldies uh, Sena Dinas kungam tālāk uz pusotru minūti Gonzales Ponsa kungs. Paldies. Iemesls uh, imigrācijai vairumā gadījumu ir nabadzība. Arī Eiropā mēs labi to pazīstam, jo daudziem mums ir nācies, eh, daudzkārt mums ir nācies pamest Eiropu, lai panāktu labklājību. Mēs esam reglamentējuši migrāciju, mēs palielinam atbalstu valstīm, no kurām nāk migranti. Pāvests šorīt sacīja, ka vidusjūru nedrīkst pārvest milzīgā kapavietā. vietā. Mums ir jāaizstāv Eiropas iedzīvotāju tiesības, bet te pašā laikā mums ir vajadzīgi atbilstīgi uzņemšanas centri migrantiem. Itālija ir labs piemērs tam, ko es saku. Ir skaidrs, ka vairāk naudas nepalīdzēs. Ir vajadzīga Eiropas politika par legālo migrāciju. Arī mana valsts to ir pieredzējusi. Mums ir sauszemes robeža ar Āfriku, un katru dienu mēs mēģinam um, sargāt šo robežu, jo daudz mēģina ierasties Eiropā, un tas nav viegls darbs. Galvenā problēma, kā jau es sacīju, ir nabadzība. Mēs cīnāmies ar to, un imigrācija ir nabadzības sekas. Mums ir jācīnās ar nabadzību, nevis ar migrantiem. Eiropai ir jāsaceļas pret nabadzību un nevis pret nabadzīgajiem. Paldies Gonsalesa Ponsakungam. Vai jūs pieņemsiet jautājumu? Lūdzu. Nu, jautājums no Urtasuna kunga. Mikro. Ah, okay. Sí, señor González Pons, no, mm, eh, muy bonito el discurso sobre la necesidad. Gonzales Ponsa kungs, eh, jūs labi pateicāt eh, par šo vajadzību pēc attīstības sadarbības, bet kā ir ar to, ka jūsu partijas valdība Spānijā ir iznīcinājusi attīstības palīdzību Spānijā, mm, samazinot attīstības aģentūras budžetu septiņkārtīgi? tikai viens, tikai neliela daļa eh, no tiem migrantiem, kas sasniedz mūsu robežas, ir patvērumu meklētāji, vairums ir ekonomiskie migranti, un ja mēs nerisināsim nabadzību, mums būs grūti apvaldīt imigrāciju. Protams, ka attīstības palīdzība ir vajadzīga, taču jo nebūs vienotas Eiropas politikas, Spānija un arī neviena cita valsts nevarēs risināt situāciju. Paldies Gonsalas Punskungam, tagad uh, eh, Fajonkundze. Paldies priekšsēdētāju kungs. Es ceru, ka mēs apzināmies, ka vidus jūras uh, ūdeņos eh, iet bojā tūkstošiem cilvēku. Mēs neko nedaram. Bēgļi tiek uh, piespiesti doties prom no dzimtām uh, valstīm kara dēļ. Uh, Mēs eh, savukārt brīdinām par vidusjūras eh, kapsētu, bet mēs vienlaikus arī gaidām, kamēr eh, notiks aizvien jaunas un jaunas traģēdijas. Jūs priekšā, komisāra kungs, ir milzīgs uzdevums veidot jauno patvērumu migrācijas politiku, kas kalpos nākotnē, kas būs vērsta uz nākotni. Lūdzu, stipriniet jūsu centienus, lai izveidotu šo vienoto pieju visai Eiropas Savienībai. Politiku, kas eh, varbūt uz cilvēkiem vērsta. Šādai jābūt Eiropas eh, nākotnē. Tūkstošiem upuru pēdējo 20 gadu laiku atgādina, ka patvērumu politika darbojas Savienībā. Runātāji pārtrauc un dod vārdu kolēģi Van Štorhai. Paldies! Mēs runājam par eh, es migrācijas politiku, nevis par politisko patvērumu un vajāšanu. Pāvests Francisks eh, no rīta teica, nevaram pieņemt, eh, ka vidus jūra kļūst par milzīgu kapsātu. Eiropas Savienība varēs pārvarēt um, problēmas, ja izcelsmes valstis palīdzēs uh, pašmigrantiem. Svarīgi apkarot uh, cēloņus. Um, kāds cits. Um, Un cilvēks teica, ka nevaram uh, atrisināt Kalkutas problēmu, ja uh, Kalkutu pārceļam šeit pie mums. Lieta tāda, ka cilvēki cieš savā, savās dzimtajās valstīs, un tad uh, dodas pāri jūrai un iet bojā bieži. Tā ir traģēdija, bet kas mums ir jādara? Mums jāpalīdz šiem cilvēkiem tur, turpat uz vietas viņa dzimtajās valstīs, lai viņi nekļūtu par migrantiem. Paldies, Vanštoks kundze, un tagad uh, Vimbergas kundze. Paldies! Kāpēc uh, cilvēki dodas pāri jūrai šajā nedrošajā ceļojumā, jo viņi tiek vajāti, jo viņi bēg no kara? Mums jāpalīdz šiem cilvēkiem. Zviedrija daudz ko dara šajā ziņā. Šie cilvēki cer uz labāku dzīvi. Mēs eh, sadarbojamies ar Āfrikas valstīm, mēs uzņemam sezonālos darbiniekus, mums ir vienošanās par migrāciju ar Āfrikas valstīm, bet tagad Eiropas Savienība raida signālu. Mēs garantējam pastāvīgu dzīves vietu, uh, bet mēs eh, neņemsim vērā nelegālos migrantus. Nelegāliem migrantiem līdz ar to jātērē milzīga nauda, lai samaksātu kontrabandistiem, kas viņus sag... nogādās Eiropā. Šeit jāiejaucas Frontexam un jāuzlabo esošās operācijas. Paldies, Vimbergas kundze, un tagad Mairas kundze vienu minūte. Paldies priekšsādātāji. Pirms gada eh, pie Lampedūzas notika kuģa avārija, kuras, kurā gāja bojā eh, vairāk nekā simts cilvēki. Vai kaut ko esam iemācījušies no šīs traģēdijas? Nē. Eh, bieži lasām par līdzīgām traģēdijām avīzēs. Frontex netiek galā. Dalība valstis no tā cieš un nevar atrisināt šo problēmu, bet mūsu robežas paliek nedrošas. Uh, Mums nepieciešams vairāk solidaritātes, vairāk naudas un vairāk eh, likumīgo ceļu uz Eiropas Savienību. Es pat esmu no Nīderlandes. Mums ir 21 tūkstošis eh, patvērumu meklētāju. Un eh, daļa no viņiem tiks izraidīti atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Mūsu valsts taupa patvērumu centri tiek uh, slēgti. Līdz ar to mums uh, jāizbeidz uh, šī masveida migrantu plūsma. Kas konkrēti tiek darīts, lai to nodrošinātu? Mairas kundze, paldies. Tagad Gardīnī kundze. Paldies. Mēs eh, daudz runājam ar vislabākiem nodomiem par šīm traģēdijām vidusjūrā tīpaši, bet mums nav konkrētu atbilžu vai risinājumu. Man nav jāsaka, ka Mara Nostrum nav laba iniciatīva, bet tā nav ilgtspējīga atbilde nedz eh, pašam bēgļiem, nedz Eiropas Savienībai kurai atkal jāuzņemas kontroli pār situāciju. Ir trīs aspekti, kas man nepatīk. Visu pirms nepareiza struktūra. Mara Nostrum ļoti dārga operācija un nemazina uh, migrantu plūsmas par uh, vairāk kā 400% ir palielinājies migrantu skaits. Uh, arī vairāk kontrabandistu darbojas šajā reģionā. Jūrā notiek katastrofas, kas kļūst aizvien traģiskākas. Atsevišķas valstis cenšas palīdzēt, bet uh, tām nav pietiekami daudz līdzekļu vai iespēju. Pāvests šodien teica, mums jāapkaro cēloņi, nevis sekas Es aicināšu jūs sekot šiem pāvesta vārdiem. Izcelsmes valstīs jāsniedz palīdzība. Šādi mēs uh, novērsīsim šos iekšējos konfliktus. Paldies, un tagad viena minūte Jotovas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Uh, Lampedūzas stratēģija mums lika rūko, rīkoties uh, ātri un vērst uzmanību šim, šim reģionam. Mēs esam panākuši rezultātus, esam izglābuši tūkstošiem cilvēku. Tāpat laikā daži jau pieņemtie pasākumi ir mm, izrādījušies nepilnīgi. Dublinas regulējums ir jāpārskata, jo tas uzliek smagu slogu dalību valstīm, kuras atrodas Eiropas Savienības ārējo robežu reģionā. Solidaritāte netiek ievērot, mums ir nepieciešami jauni kvotu noteikumi, Mēs vēršam, liekam uzsvaru uz uh, vidusjūras reģionu, bet aizmirstam arī par uh, sauszemes robežām. Pēdējo dienu laikā vairāki bēgļi ir tikuši atrasti uh, pārsaluši līdz nāvei uz Bulgārijas un Serbijas robežas. Oktobrī 1430 cilvēki ir šķēršojusi robežu no Turcijas puses. Mums ir nepieciešami juridiski instrumenti, mums ir jācīnas uh, pret šo uh, cilvēku kontrabandu. Uh, nelegāla ievešana, mums ir jāpalielina Frontex pilnvars un mums nepieciešams kopējas patruļas un tāpat arī jācīnās pret eh, terorismu eksportu. Paldies! Paldies Jotovs kundzei! Un tagad Stīvens kundz, lūdzu. Vēl, da. Paldies priekšsādātāji! Runājot par imigrācijas politiku, mums ir nepieciešama pārliecība, bet arī koordinācija. Tas ir vēl viens atslēgas vārds. Šobrīd mūsu darbs ir fragmentēts, sadrumstalots dažādos virzienos, bet mums ir nepieciešama globāla pieeja, un tas šobrīd iztrūkst. Eiropas Savienības politika migrācijas un patvēruma jomā būtu ļoti laba iniciatīva un laba alternatīva tā vietā, lai cilvēki mm, meklētu laimi un dotos pāri mm, vidusjūrai mm, un tikai vairotu kontrabandistu pēļņu. Mums ir jālūkojas un jāsaprot, kāda ir patiesie iemesli imigrācijai un jārisina problēmas saknē. Mans jautājums ir tāds, kādus pasākums komisija un padomu eh, cenšas eh, plāno veikt, lai nodrošinātu saskaņotu migrācijas un patvērumu meklēšanas politiku gan šeit, gan arī ārpus mūsu robežām. Paldies, Stīvens kundze un nākošā Notu kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Šajā vispārīgajā pieejā, kas nepieciešama Eiropas Savienības ietvaros, Marais kungs un citi, izvairās no pamatu problēmām. Un tas nu tiešām nav nekas labs nākotnē. Eh, Itālijā ir šie identifikācijas centri un astoņi no tiem ir eh, slēgti, tāpēc, ka notikuši tāds kā sacelšanās. Un eh, situācija ir eksplozīva. Salīnī kungs mums teica, ka Itāļi arī saskarās ar 150-160 tūkstošiem nelegālu imigrantu, kas ieradušies 2014. gadā pie Itālijas krastiem. Neskatoties uz to, Frontex ir pārvērsta par tādu milzīgu šķirošanas centru. Pirms šie nelegālie migranti nonāk tālāk dažādās Schengens dalībvalstīs, ieskaitot arī manējo Franciju. Uh, Tā kā es um, dzīvoju netālu no Itālijas robežas, var pateikt, ka mēs esam jau pārpludināti ar šo nelegālo imigrantu plūsmu vairāk kā tūkstots katru nedēļu, un arī padomu oktobrī jau teica, ka ir nepieciešama pasākuma, lai pārvaldītu šīs migrācijas plūsmas. Vienīgais, uh, ko mēs varam darīt, ir pagriezt pretējā virzienā šo migrācijas politiku, pārtraukt Schengens uh, līgumu un dot dalību valstīm suverenitāti, lai tās varētu kontrolēt savas robežas. Paldies, Notu kundzei. Tagad Locembergas kundze. Paldies, priekšstādātāji! Es labi ielāgoju vēl vienu teikumu no pāvesta runas eh, šorīt, kad viņš runāja par, par eh, cilvēkiem, ka, kam ir nepieciešams atbalsts, palīdzība. Jo mēs šobrīd arī to redzam, ka ir ļoti daudz sievietes un bērni, kas uh, ir saspiesti šādiem kuģiem, mēģina uh, ceļot uz uh, Grieķiju, piemēram, vai citām Eiropas valstīm. Jautājuma būtība ir tāda, vai mums ir notiek tāda godīga uh, nastas sloga sadale. Mums ir nepieciešama solidaritāte un uh, Nevaram tikai raudzīties uz uh, tādu ātru darbību un individuālām interesēm. Ir nepieciešama politiskā grība, lai mēs varētu veikt nepieciešamos pasākumus un arī papildus pasākumus, lai tiktu galā ar šo cilvēku plūsmu, kas uh, virzās uz Eiropu. Tāpēc ir nepieciešami atbilstoši lēmumi augstākajos līmeņos. Mums ir jānodrošina, lai pasākumi reāli tiktu veikti, tā lai mēs iegūtu visu to labāko no līguma nosacījumiem, Eiropas Savienības uh, pamatlīguma noteikumiem, un te nav runa tikai par šiem nabaga cilvēkiem, bet šie ir jautājumi, kas ir pašas Eiropas uh, pamatā. Mums ir nepieciešams veikt visu nepieciešamo, un tas nozīmē, mums ir nepieciešama solidaritāte, un uh, tā ir jābūt kopīgai, un nevar būt Eiropas Savienībā divu ātrumu valsts tās, kas priekšā un kas atpaliek. Paldies! Paldies Vozembergs kundzei un nākošā Gijoma kundze. Paldies priekšsēdātāji! Runājot par imigrācijas jautājumiem, tie mūs ļoti skara nepieciešama solidaritāte, nepieciešams pārskatīt Eiropas Savienības regulējumu. Tā tad ir tik daudz informācijas, bet arī dezinformācijas. Viena lieta ir skaidra, un daudz kolēģi arī jau to ir teikuši. Ir nepieciešama strateģiski visaptvaroša migrācijas politika, jo nav normāli, ka šāda politika ir īstermeņa un sadrumstalota. Mūsu institūcijām pavērs tāds jauns laikmets. Mums ir nepieciešama padziļināta migrācijas politika un skats tajā. Mums ir jābūt proaktīviem, iesaistītiem un jāierosina savādāka politika, kura, piemēram, paredz labāku uh, personu un kompetenci cirkulāciju. Uh, kur arī uzsvars tiek likts uz efektīvu patvērumu meklēšanas un piešķiršanas eh, procedūru un tāpat arī mm, dažādas alternatīvas meklēt, un kur arī runa par eh, partnerattiecībām trešajām valstīm. Es ļoti uzmanīgi uzklausījos komisārs kundze, un eh, mums viedokļi lielā mērā sakrīt, un es gaidīšu no jums konkrēts priekšlikums, lai mēs varētu steidzamā kārtā rīkoties un panākt sevišķi ilgtermiņu risinājumu. Paldies, Gijom kundzei, un tagad Bonīkungs. Presja migracyjna będzie rosła. Przyczyny... Paldies, priekšsādātāji! Migrācijas spiediens joprojām saglabāsies. Tā cēlonis ir nabadzība, tāpat arī daudzie kari. Eiropa kļūs vēl pievilcīgāka trešo valstu uh, pilsoņiem un iedzīvotājiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Viļas jūra kļūst par uh, milzu kapu, uh, lielu kapsētu tā nedrīkst kļūt simboliskā nozīmē par tādu kā melno jūru. Migrācija ir liels izaicinājums, bet ne tikai, tā arī ir liela iespēja, un tāpēc ir nepieciešama ilgtermiņa migrācijas politika, balstoties uz uh, mūsu darbības harmonizāciju. Neviena valsts nekad nedrīkst uh, tikt atstāta viena pati, lai tā pati risina uh, migrācijas plūsmu. Tāpēc mums ir jāsadarbojas ar trešajām valstīm, ir eh, jāpalīdz attīstīt to ekonomika, jāpalīdz eh, atpakaļ izvietošanas programmu izstrādē. Man, man ir jautājums, ko komisijām padome dara, lai pātrinātu, intensificētu sadarbību ar šīm valstīm un lai mazinātu, atvieglotu šo migrācijas spiedienu, kā lai padara migrācijas sistēmu efektīvāku, kā lai nodrošina, ka patvēruma piešķiršanas nosacījumi tiek ievēroti trešajās valstīs un kā labāk palīdzēt tiem cilvēkiem, kas uh, mūk no vardarbības uh, un kas vēlas sasniegt Eiropu. Jauns migrācijas ietvars Eiropā ir nepieciešams. Paldies uh, Bonīkungam un. Es neredzu postas kundzi zālē, saka priekšsēdētājs, tāpēc es tagad došu vārdu Lavieskungam. Grazie, prezidente, signor komisāri. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs un uh, sekretāra Gonsī. Pirms gada Lampedūzā Eiropa saskārās ar akūtām problēmām migrācijas jomā un pateicoties Itālijas valdībai uh, šis uh, migrantu uzņemšanas jautājums kļuva par Eiropas debati, tomēr situācija joprojām ir pielīdzinām ārkārtas situācijai. Un kā jau pāvests Francisks šodien sacīja, vidusjūra nedrīkst kļūt par kapsētu. Itālija ir izpildījusi savus pienākumus Mare Nostrum jomā, un Frontex ir pārņēmis darbību, taču joprojām pastāv šķēršļi Frontex darbībā, uh, kas kavē tādas politikas izveidi, kas nodrošinātu uzraudzību vidusjūras reģionā. Mums ir jāmaina stratēģija. Ir vajadzīga tāda stratēģija, kas var palīdzēt koncentrēt centienus uz Āfriku, lai mēs varam ieguldīt krīzes valstīs. Mums ir jāslēdz vienošanās ar šīm atsevišķajām valstīm, mainīsim noteikumus un rīkosimies drosmīgi. Tas ir labākais veids, kā nodrošināt cilvēka cieņu. Paldies tālāk uz vienu minūti vārds Lopeza Agilāra kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs, sveicam arī jūs šeit, komisāra Abramopulus, šajā diskusijā kas eh, notiek pirmo reizi šī parlamenta sasaukumā, par to, ka Eiropā nav migrācijas politikas, bet šī diskusija noteikti nenotiks pēdējo reizi. Šāda diskusija ir bieži rīkoši notikusi parlamenta iepriekšējā sasaukumā, un um, tika pieprasīts, ka politika ir jānodrošina, ka tā ir jāmaina savs centra punkts. Uh, Un ir skaidrs, ja mēs liksim šķēršļus legālajai migrācijai, tad cilvēki migrēs nelegāli. Vidusjūra nav tikai masu kaps. Tā īstenībā ir vesela jūra, kas ir pilna ar neidentificētiem bojā gājušiem cilvēkiem. Uh, un ir jārod uh, atbilde Lampedūzas traģēdijai, un uh, šai atbildē jābūt labākai par vienkārši dzīvības glābšanas operācijām. Cilvēku nelegālu ievešanu ir jāaizstāj ar uh, robežu pārvaldību. Paldies, tālāk vārds Engelkungam. Priekšsēdētāji. Mums, deputātiem, ir jāsniedz atbilstīgi norādījumi cilvēkiem, un eh, kad es dzirdu šajā parlamentā tādus šaurpierīgus apgalvojumus, es jūtu, ka man ir jāmēģina kaut ko mainīt. Kad es dzirdu, ka 400, 400 miljoni cilvēku ir kļuvuši par migrantiem, un eh, šis cipars būtu ekvivalents ļoti lielai Eiropas Savienības iedzīvotāju daļai, un šie cilvēki ir ieradušies eh, šeit eh, izmantot mūsu sociālās apdrošināšanas sistēmu. Nu, daži teiks, ka vēlas slēgt robežas, bet pasaulē, kur 15 miljoni nīderlandiešu un viņu pēcteču ir emigrējuši, būtu jābūt godīgiem un jāsako pāvesta teiktajiem šorīt. Mums būtu jāpatur šī situācija prātā. Mēs bijām emigrantu kontinents, pirms kļuvām par imigrācijas kontinentu, un mums šobrīd nav tiesības slēgt savas durvis. Paldies Engela kungam, tālāk uz vienu minūti Pīrī kundze. Priekšsēdētāji. Nepieciešamība pēc emigrācijas un patvērumu politikas nebija pietiekami novērtēta, un to parādīja arī Lampedūzas traģēdija. Es eh, vēlos paust cerību, ka Nesen darbu uzsākusī komisija prioritizēs šo jautājumu un radīs risinājumu. Vienu gadu pēc Lampedūzas traģēdijas joprojām nav drošu maršrutu, legālu maršrutu migrantiem un patvērumu meklētājiem. Komisijai ir jāuzrunā dalību valstis un jāpalielina uh, uzņemamo cilvēku kvotas, un tas ir vienīgais veids, kā šie cilvēki varētu ierasties Eiropas Savienībā, ir jāsniedz humanitārās vīzas. Sapratnes trūkums starp dienvīdu valstīm un imigrantu mērķu valstīm ziemeļos ir jārisina, ir jāatbrīvojas no tā un ir jāiegūst tāda politika, kas kalpotu visu labumam. Paldies, un tālāk uz pusotru minūti vārds Gabriels kundzei. Paldies, priekšsādātā kungs, kolēģi. Vidusjūras uh, cilvēku traģēdijas pierādījušas, uh, ka Eiropas Savienības politika nevar garantēt robežu drošību. Es vēlos pieminēt trīs elementus šai sakarā. Vispirms Frontex darbība. Uh, Mums skaidri jānosaka Frontex loma, runājot par integrēto migrācijas pieju Tritons. Šī operācija domāta labākai robežu kontroli, bet budžets ir limitēts un uh, aprīkojums tehniskais ir, ir nepietiekams, lai rīkotos efektīvi. Mums nepieciešams uh, atrast līdzekļus, lai Tritons darbotos veiksmīgāk. Uh, Pagaidām mūsu rokās ir ANO protokols eh, pret eh, nelegālo migrāciju. Mums eh, nepieciešami papildu dokumenti un mums vajadzīgs arī vairāk informācijas par šiem migrācijas, nelegāliem migrācijas ceļiem. Un treškārt sadarbība trešām valstīm. Jā, jāizpēta šī bēgļu situācija, jāsniedz sociālā un ekonomiskā palīdzība. Mums eh, tas jāņem vērā tirzniecības un ekonomikas politikā. Eh, Avramopulos kungs tā teica, jums eh, arī jāsadarbojas ar Magrīnī kundzi un jāapvieno vairākas politikas nozares, lai labāk pasargātu Eiropas pilsoņus. Paldies! Paldies, kolēģi! E, jau e, vairāk tulki ir e, norādījuši, ka pārāk ātri tiek runāts, tāpēc nākotnē, ja runāsiet pārāk ātri, es jūs pārtraukšu. Tālāk vārds Šlainas kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Daudzi no jums jau to ir teikuši. Vidusjūra ir Eiropas jūra, un mēs nedrīkstam to padarīt par lielu atvērtu kapu, un šorīt arī pāvests to sacīja. Pārsteidz, ka daudzi Eiropas līderi ir spējīgi pateikt, ka cilvēkus jāatstāja nomirt eh, jūrā. Es gribētu dzirdēt, kā viņi skaidrotu Lampedūzas traģēdiju mēs pieredzam diskrimināciju un spīdzināšanu vidusjūras otrā pusē, un tas palielina bēgļu plūsmu. Agrāk mēs neredzējām to, kā šie cilvēki mirst, un šķiet mēs joprojām nevēlamies to redzēt. Ar tritonu vien nepietiks, ir jāapkopo visi iespējamie resursi, Reģiona valstis nevar tikt galā vienas pašas, un mums ir vajadzīgi plašāki centieni, ir vajadzīgi humanitārie koridori un sadarbība ar komisiju. Igen. Paldies, Šlēnas kundzi, un tagad pusotra minūte Polieze kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Emigrācija, eh, protams, ir eh, ļoti relevants jautājums ne tikai Sicēlijai, Itālijā vai Maltai vai Grieķijai. Šīs valstis eh, samaksājušas visaugstāko cenu pašā sākumā. Māra Nostrum op operācija tika atcelta, pārējās valstis eh, tikai skatās, eh, kas notiek pie mums. Frontex izteicās par šo situāciju. Ehm, izskanēja komentārs par to, ka mm, migrācijas plūsmas ehm, ir mm, palielinājušās, ka migrantu skaits ir e, palielinājies par 800% kopš Māra Nostrum sāka darboties, līdz ar to Māra Nostrum nav efektīva programma. Mums jā. Ja jāatrod citi instrumenti, jāvienojas par trešo Dublinas regulējumu, jāsadala slogi starp visām dalībvalstīm, jāņem vērā kopienas tiesas spriedumi šajā jomā. Komisāra kungs, imigrācija jāskata bez demagoģijas, ļoti skaidra un konkrētā veidā, garantējot dalībvalstu drošību un uh, migrantu tiesības uz dzīvību. Paldies, turpinās kolēģi, kolēģi Dalli. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies par iespēju izteikties par šo tematu. Ne tikai tāpēc, ka jautājums ir steidzami izskatams, ne tikai tāpēc, ka eh, notika šī traģēdija vidusjūrā, kārtējā traģēdija ļaujiet pieminēt uh, šo kriminālo pārkāpumu, kad eh, cilvēki eksploatē šo situāciju un eh, cenšas eh, nopelnīt uz citu cilvēku dzīvību rēķina. Nekas pa īstam nenotiek. Paskatieties uh, kā tas norisinājies Lībijā. Situācija sāsinās ar katru dienu, un mums beidzot jāsāk rīkoties. Pie visaptverošās politikas sadarbībā ar trešām valstīm, iekļaujot Lībiju un Sīriju. Paldies eh, Dalī kundzei. Nākamais runātais eh, vien, uz vienu minūti ir Kirkos kungs. Paldies priekšsādātājiem. Komisāra kungs. Solidaritāte ar migrantiem eh, no valstīm, kura plasās kāri. Solidaritāte Eiropas Savienības valstīs. Tas eh, ir izšķiroši, bet tam jānotiek pamatoties uz konsensu mums par to jāvienojas. Otrais princips ir noteikumi, jābūt kādiem noteikumiem. Ekonomiskā migrācija ir atsevišķs eh, fenomens, kas eh, kalpo mūsu mērķiem, bet eh, tā jābūt pārvaldāmai un regulējamai, un laiks, kurā mums nav. Morais kungs teica, mums ir instrumenti. Šķiet arī politiskā griba mums ir, kā saka komisija, bet laika, laika mums nav. Tā kā mums tiešām jāpasteidzas. Paldies, Kirkos kungs. Un tagad uh, brīvā mikrofona procedūra. Es tik tiešām varu paņemt tikai, uzklausīt tikai piecus runātājus, un daudz vairāk cilvēku pieteikušies. Atlasot runātājus, es, ņem, es ņemšu vērā, ka man būs arī jāatņem uh, vārds, uh, eh, jā, kolēģi uh, neiekļausies uh, laika limitam. Pirmais būs Koljokungs. kungs. Paldies priekšsādātājiem. Kā teica pāvests, viņu citējot, vai vēlamies uh, kapsētu vidusjūras vietā. Uh, mūsu prioritātei uh, jābūt cilvēkiem, jāglābj cilvēku dzīvības. Līdz ar to jāpilnvaro tiecīgi Frontex. Parlaments to vēlējas darīt, bet padome nav vēlējusies šo kompromisu. Ja vēlamies būt nopietni, nevis liekulīgi, mums jāīsteno mūsu regula attiecīgi, un mums jāpaplašina prioritātes uz misijām, kas ir dalībvalstu atbildībā. Vai piekritīsiet, komisāra kungs? Paldies, un tagad Marijas kungs. Paldies priekšsādātājiem! komisāra kungs. Lētni nu, lūdzam Eiropas parlamentā. Man īpaši prieks eh, uzstāties un paust man viedokli par nelegālo migrāciju. Jūs zināt, ka dienvi, dienvidī Eiropā ir tiek īpaši apdraudēta. Nu, tagad uh, mana, manu valsti uh, vēl vairāk uh, apdraud šī, šis milzīgais migrācijas vilnis pēc trojkas, pēc memoranda, pēc taupības pasākumiem un pēc krīzes. Man šķiet, ka trīs elementi ir izšķiroši šai glābšanas plānā. Jāskata iedzīvotāju skaits attiecīgais valstīs un IKP uz iedzīvotāju. Uh, Jūs zināt, Grieķija nevar atļauties tērēt vairāk naudas uh, šīs problēmas risināšanai. To Itālija arī um, nevar to darīt. Mēs nevaram vienkārši glabāt šīs dvēseles pie mums, neko nedarot. Paldies, Marijas kungs. Tagad desarnijas kundze lūdzu. Paldies. Es domāju, ka te ir ļoti liels jautājums, kam nepieciešama atbilde Eiropas līmenī, un tas ir migrācijas jautājums. Ir pienācis laiks, lai valsts un vadī, valstu vadītāji to saprast un tik tiešām virzītos uz priekšu un veidot kopīgu politiku migrācijas jomā, kas balstās uz četriem pīlāriem. Pirmkārt, nepieciešama. Uh, drošība mūsu robežām, ārējām robežām un to aizsardzību jūrā, sauzemē, gaisā, kāpēc neizmantojot krastapsardz otrām kārtām, nepieciešams saistībā ar to, uh, lai būtu eh, regulētas iebraukšanas tiesības Eiropas Savienībā. Varbūt varētu noteikt kvotas katrai valstī imigrācijas jomā. Trešais eh, pīlārs. Steidzamība ir nepieciešams harmonizēt mūsu patvērumu piešķiršanas tiesības. Nevar vairāk turpināt tā, ka ir valstis, kurās seši mēneši nepieciešami, lai kaut kas notiktu, citās ir pieci gadi, un ceturtām kārtām nepieciešama attīstības politika un uh, patiesas uh, partneru sadarbības attiecības ar valstīm, ar trešajām valstīm, kas ir mums apkārt. Paldies! Paldies, Desarnes kundzei! Obermaier kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms apmēram viena gada pēc lielās katastrofas Lampedūzā mēs atkal diskutējām par bēgļu plūsmām. Mēs runājām tikai par simptomiem un neķērāmies pie problēmas saknēm. Uh, Mēs runājam par Mare Nostrum, par Tritonu un citiem pasākumiem, un eh, tā ir reakcija uz to, ka ierodas miljoni. Mums ir jādefinē Eiropas mērķi, ir jāstabilizē nedrošie reģioni, jāveic demokratizācija, tāpat jānovirz resursi attīstības valstīm un arī Pāvests Francisks sacīja, ka ir svarīgi pievērsties cēloņiem. Mums ir jāveido labi nosacījumi migrantu valstīs, lai viņi negribētu pirmām kārtām tās pamest. Un, ja daži šajā parlamentā to redz citādāk, mums nekas neizdosies. Uh, ne Eiro, ne Afrikā, ne citos reģionos ir svarīgi skaidri norādīt eh, mūsu stratēģiju un iedzīvotāji to augstu vērtēs. Paldies, Abermajer kungs, un brīvā mikrofona procedūras beigās Musulīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Gurcīgi kungs un komisāra kungs. Nedomāsim, ka Te ir runa tikai par bērniem, kuri ir eh, jauni, kuri ir nepilngadīgi un viņiem jau ir bailes acīs. Itālijā esam eh, pieņēmuši likumu dot viņiem juridisko saturu, eh, statusu. Uh, statistika ir dažāda, bet uh, arī noziedzības statistikā viņi var apmaldīties, un tāpēc uh, nepilngadījām personām ir nepieciešams noteikti skaidri juridisko saturu. Paldies mums Līnija kundzei, ar to mēs noslēdzam brīvā mikrofonu sādaļu, un tagad noslēguma vārdi uh, komisāram Avramopols kungam. Paldies, priekšsādātāji! Pirmām kārtām gribu teikt, ka ļoti uzmanīgi uzklausīju jautājumus, ko deputāti uh, šeit uzdeva. Un es sākumā gribētu izdarīt vienu secinājumu. Un tas jau izskanēja praktiski visos komentāros, ka turpat vai viss ir vienisprātis, ka šis ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs sociālā un uh, humānā plāksnē. Te tiek uzdot jautājumu, par vērtībām, uz kurām balstās Eiropas Savienība. Es te nevaru tagad eh, nospraust mm, kaut kādu spēles noteikumus. Esmu ieņem šo amatu tikai trīs nedēļas, bet jāsaka, ka ļoti uzmanīgi esmu sekojis šai situācijai tās attīstībai gadu laikā. Un pirms kādiem 18 gadiem atceros, ka pirmie nelegālie imigrācijas viļņi notika un cilvēki klauvēja pie mūsu durvīm. Es tolaik biju Atēna mērs, un uh, es atceros pirmos imigrācijas viļņus. Tas neskār tikai Grieķiju, tas bija uh, visā vidusjūras uh, dienvidu piekrastē. Cilvēki meklēja savu vietu zem saules, viņi meklēja labāku dzīvi, labākas iespējas, un arī tam pamatā bija nabadzība, karš un arī individuāls katra cilvēka personīgās stratēģijas. Pirms gada notika Lampedūzas stratēģija, kas atkal bija simbols ne tikai visai Eiropai, bet tā bija liela nelaime, kuras rezultātā daudz cilvēku aizgāja bojā. Un tā ir uh, aizberga tikai redzamā daļa, jo ir Vēl daudz kas cits ir daudz citu cilvēku, kuri pat nav uzskaitīti. Visi vidusjūrā bojā gājušie nav uzskaitīti. Cienījamie deputāti, daudz uzskata, ka šīs ir uh, dienvidu reģionu jautājums, bet gadu laikā ir pierādījies, ka tā ir visas Eiropas mēroga problēma. Un neaizmirsīsim vienu lietu, un tas attiecas uz visiem, kas uh, veicina ksenofobiju, atbalsta to un, diemžēl, tādā veidā tiek uh, svārstīti šie principi, uz kuriem balstās Eiropas Savienība. Ko es teiktu šādiem cilvēkiem, kā atbildi? Mēs esam nāciju un cilvēku savienība un Um, mūsu senči ir veidojuši lielas un mazas valstis, un visa pasaule ir tāda kā liela mozaīka. Un arī Eiropas atstātās pēdas tur ir vairāk kā redzamas. Mūsu vecvecāki paši saskārās ar ksenofobiju un uh, rasismu, un mums ļoti labi pašiem vajadzētu saprast un zināt to. Un tagad atkal tiek apšaubīti, apdraudēti šie ārkārtīgi svarīgie principi. Jā, protams, momentā nav iespējams atrisināt šo fragmentēto sadrumstotās politikas jautājumu. Es nekādā veidā arī neizvairos no atbildības, bet gribu sniegt jums pārliecību, un to es esmu arī secinājis no šodienas, ka ir politiska vēlme, apņemšanās. Komisija ir apņēmības pilna izstrādāt, pieņemt jaunu uh, regulējumu migrācijai un migrantiem. Cienījamie deputāti, šis jautājums, ko šodien pārunājām, tas netiks ātri atrisināts. Tas prasīs laiku, varbūt gadus. Pastāv ļoti plaša mēroga nestabilitāte uh, saistībā ar uh, uh dienvedu un austrumu partneru attiecībām, uh, tāpat arī Ukraina un uh, ir ārkārtīgi daudz cilvēku no dažādiem reģioniem, kas cenšas izkļūt no valstīm, no reģiona, un uh, pastāv um, krimināli noskaņotas grupas personas, kas cenšas viņiem palīdzēt. Un ir valsts, kas, uh, piemēram, kā Grieķija, ir veikuši jau tāds ļoti konkrēts pasākums. Uh, ieslodzījums uz mūžu. Tātad šāds soda mērs ir pieņemts. Un tāds ir piemērojams šādiem pārkāpējiem. Un ir jau gadījumi, kad šādi sodu mēri ir piespriesti. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka varbūt eh, mūsu rokās varētu būt labākās tehnoloģijas, eh, kapitāls, labākie pieejami instrumenti, bet ir šie instrumenti jāizmanto. Eiropa ir reaģējusi. Mēs mm, kritizējam konkrētas valstis, bet redzam, ka notiek arī kaut kādi uzlabojumi, labas lietas, ir arī pozitīvas lietas, uz kurām var norādīt. Ir lietas, kas darbojas, kas arī dod rezultātus. Tāpat laikā, vai esam jau sasnieguši nepieciešamo? Protams, nē, ir jādara vairāk. Valstīm dienvidos ir jāsaprot, jāredz, ka pārējā Eiropa tās eh, atbalsta, kā jau teica eh, daži deputāti, un es domāju, ka Eiropas eh, Savienības visām dalību valstīm ir pienākums balstīt šīs vērtības, uz kurām balstās visa Eiropas struktūra. Te es nerunāju, nerunāju tikai par ekonomisko un politisko uh, dimensiju, bet uh, šis parlaments ir kā templis Eiropas ideāliem. Un tas var uh, dot gaismu un siltumu, un mums ir nepieciešams jūsu atbalsts un idejas un jūsu izpratne. Izpratne, uh, kas ir kopīga visām institūcijām. Un šeit no savas vietas varu skaidri teikt, ka pastāv izpratne par to, ka nepieciešama virzības priekšu, un mēs ejam vienā virzienā, bet mums ir nepieciešama jauna harta attiecībā uz migrantiem, eh, kuras pamatā būs migrantu tiesības, kas eh, nodrošinās šīs tiesības migrantiem. Un tas ir nepieciešams eh, šiem cilvēkiem, kā tas ir bijis pagātnē, tā arī tagadnē. Mēs zinām, kāda ir sistēmas vājie punkti. Mēs zinām, kur ir problēmas, zinām, kur ir um, problemātiskie momenti un elementi. Bet mums ir jārīkojas tādā sakārtotā secīgā veidā. Ir nepieciešama kolektīva reakcija un darbība, lai pārvarētu sadrumstalotību. Nepieciešams saprast. Uh, cilvēciskos aspektus šajā visā pasākumā. Un mums ir jānoskaidro šis uh, jēdziens Eiropas robežas, bet uh, šī robeža noskaidrošana neatrisinās problēmu. Atcerēsimies visas uzklausīšanas, kādas jau ir notikušas. Jāatcerās arī situācija, kāda bija starp kariem, un mēs negribam, lai Eiropa būtu kā cietoksnis. Eiropa, Eiropa nedrīkst būt cietoksnis. Uh, kas vienkārši paceļ pacelīmo tiltu un norobežo sevi. Mēs jau tik daudz esam devuši visai pasaulē, un tagad cilvēki raugās Eiropas virzienā. Un atzīsim, sapratīsim, kā ir iemesli, kāpēc šie cilvēki atstāja mājas, kāpēc viņš brauc, kāpēc viņi dodas uz šejien uz Eiropu. Un ir nepieciešama uh, humānāk, cilvēcīgāk uzņemšana, jo mēs, Eiropa, mēs šeit simbolizējam labāko dzīvi, ko viņi grib sasniegt. Tāpat ir nepieciešami principi un vērtības un pasākumi un ir jāsadarbojas, lai pārvarētu šo sadrumstalotību, jo Eiropa, kas ir balstīta uz vērtībām, par to tomēr spriedīs pēc reālām darbībām. Mums ir jābūt uzdevuma augstumos, ņemot vērā visus šos uzdevumus, kas te tik daļrunīgi tika aprakstīti, tāpēc uh, cīnīsimies pret šo cilvēku eksploatāciju un uh, ceram, ka vismaz šo mērķi sasniegsim. Mums jau ir notikušas daudzas debatas. Šī nav pirmā debata, ir notikušas jau daudzas debatas par šo jautājumu agrāk. Un, ja esam gatavi veikt lielu soli uz priekšu, nodrošināt progresu, tad tas jau pats par sevi būs liels sasniegums. Jo mēs nedrīkstam aprobežoties ar eh, sarūktinājumu paušanu eh, par eh, situāciju, bet mums ir jādara kaut kas, lai aizstāvētu to Eiropas pamatvērtību. Paldies komisāram Avramopulusam. Tagad padomis vārdā Gocī kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, kas izteicās šajā interesantajā diskusijā. Tajā daudzajādā ziņā atkārtojas jau agrāk uh, iztirzāti jautājumi, taču ir būtiski tas, ka uh, Eh, šī diskusija atgriežas šajā parlamenta sasaukumā. Kā jau es agrāk sacīju, vai nu no Eiropa mainīs kaut ko migrācijas situācijā, vai arī tai būs grūti iegūt iedzīvotāju uzticību. Migrācija būs tāds lakmusa papīrs, kas parādīs, cik uh, lielā mērā Eiropa spēja pārvaldīt situāciju. Protams, ka pieejai ir jāsākas ar situācijas ārējiem aspektiem. Uh, ir jākoncentrējas uz drošības politiku, kā jau daudz runātāji sacīja. Ja no Eiropas puses nebūs tieša dēvuma problēma reģioniem, tad valstis nespēs cīnīties ar nabadzību, tāpat ir jādomā par robežu drošībām. Pēc prezidentūras iniciatīvas padome ir noteikusi vidusposma mērķi, uh, izveidot Eiropas Savienības ārējo robežu policiju, un uh, nākamajā leģislatīvajā periodā mums vajadzēs strādāt pie šī jautājuma. Tāpat ir skaidrs, ka padomē vajadzēs tiekties uz lielāku sadarbību starp Eiropas Savienību un tranzītu un, galamē, un izcelsmes valstīm un padome ir apņēmusies strādāt efektīvāk, ātrāk un smagāk, pie brīvprātīgās eh, repatriācijas programmām, kas darbojas robežu reģionos ārpus Eiropas Savienības. Un um, šāda programma jau pastāv ANO, un šādu apņemšanos strādāt pie programmas izteica arī Eiropas Savienības uh, institūcijas. Tāpat arī ir svarīgi domāt par dzīvības glābšanu uz jūras un par to jādomā starptautisko tiesību ietveros, kas ir saistošas dalību valstīm, un ikvienam, kam ir kāda loma vidusjūras reģionā, jums ir jāglāb iedzīvotāja dzīvības neatkarīgi no viņa pilsonības un no viņa statusa. Ja persona ir nelegālais migrants, tas nenozīmē, ka viņam drīkst ļaut noslīgt. un ir svarīgi to paturēt prātā. Protams, ka tas ir arī dalību valstu pienākums glābt šos cilvēkus uz jūras. Tas ir pienākums gan Frontex, gan Triton. Triton, protams, ir tikai reakcijas sākums un sākums atbildības dalīšanai, tomēr tas ir labs sākuma punkts, un uz tā pamata mums ir jābalsta turpmākais darbs. Uh, Mums vajadzēs vairāk resursu, tostarp arī Frontex, bet jauni kopienas līdzekļi vien nevarēs paveikt šo uzdevumu. Jaunā sasaukuma strateģiskajai darba kārtībai ir svarīgi, lai mēs apņemtos veidot kopīgas migrācijas un patvēruma politikas. Tā mums ir vajadzīga savstarpēja uzticība un solidaritāte, un ja mēs šādas attiecības Eiropas Savienībā nevarēsim izveidot, tad daudz, kas no tā, ko mēs esam jau sasnieguši un no tā, ko mēs gribam sasniegt, paliks neiegūts. Ir divas savstarpēji pretrunīgas pieejas. Ir valstis, kas sūdzas, ka pārāk daudz patvērumu meklētāju ierodas viņu teritorijā, un ir citas valstis, kas sūdzas par to, ka milzīgo migrantu plūsmu dēļ ir ļoti grūti pārvaldīt šīs migrantu plūsmas. Bieži vien migrantiem situācijas atšķiras, daudziem ir lielākas grūtības nekā citiem. Mums ir jācīnās ar neproporcionālajām izmaksām milzīgo imigrantu plūsmu dēļ, un jebkurā gadījumā atbild uz situāciju ir kopīga Eiropas Savienības migrācijas politika. Mēs nedrīkstam turpināt šo spēlīti par to, kura vajadzības ir svarīgākas. Tas sekmē neusticēšanos. Mums ir vajadzīga pakāpeniska pieeja priekšlikums pēc priekšlikuma, politika pēc politikas. Drīzumā no komisijas nāks jauna direktīva par brīvprātīgo repatriāciju, kas ir jauns posmiņš tajā pasākumu ķēdē, kas mums ir jāveido. Uh, Protams, ka tam būs jāstrādā, pie tā būs jāstrādā visa parlamenta sasaukuma laikā, solīti pa solim. Komisija sacīja, ka tā varētu iespējams izstrādāt jaunu priekšlikumu par sloga sadalījumu, un arī tas būs ļoti būtisks. Tāpat ir jāpiemina nepilngadīgie migranti bez pavadoņa. Protams, mums ir jāizmanto visas iespējas, ko sniedz Dublinas konvencija attiecībā uz šiem nepilngadīgajiem migrantiem. Pastāv zinām manevra telpa un dalība valstis grib panākt pašas savas noteikumus. Mēs par to runājām jau padomis sanāksmēs. Priekšsēdētāji, Es, diemžēl, nevarēšu atbildēt uz visu runātāju komentāriem, taču ir skaidrs, ka vai nu mums būs drosme panākt kopīgu politiku, vai arī mēs pazaudēsim pilnīgi visu to starp Eiropas Savienības uzticamību. Paldies! Paldies Gocī kungam, un es noslēdzu diskusiju par šo darba kārtības punktu. Balsošana notiks nākamajā plēnāra sēdē. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta mutiski atbildams jautājums, ātrā izrēdīšana un ierosinātā tūlītēja atpakaļ nosūtīšanas legalizācija.